Eiropas Savienība ir pelnījusi tālāku attīstību un visnotaļ ir apliecinājusi savu liederīgumu. Paldies! Paldies! Uh, Paldies, komisāra kungam, mēs esam pabeiguši uh, šo ko, uh, jo, diskusiju par turpmākajiem priekšlikumu tiesību aktiem par EMS. Šis jautājums ir noslēgts. Tagad nākošais jautājums. Sociāldemokrāti ir lūguši nosaukt jaunus deputātus dažādās komitejās. Tas tiks iekļauts protokolā. Un, ja nebūs iesniegtas nekādas pretenzijas vai iebildes, tad tas tiks apstiprināts. Nākošais jautājums ir ekonomikas un monetārās savienības sociālais pīlārs. Komisijas paziņojums tādēļ dodu jums vārdu, komisārkungs, lai uzstātos par šo jautājumu. Lūdzu. Godētā priekšsētājs kundze, godētie deputāti, komisija koleģiāli Baruza kunga vadībā strādā, lai sagatavotu priekšlikums un stiprinātu ekonomikas monetārā savienības sociālo pīlāru. Mēs galvenokārt koncentrējamies uz tādiem jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar efektīvu eirozonas darbību, tajā pat laikā pilnībā ievērojot plašāku Eiropas Savienības sociālo programmu 27 dalību valstīs. Ņemot vērā recesiju un lielu bezdarbu Eiropā, mums ir jādara viss, lai varētu mazināt bezdarba krīzi ka Eiropas Savienības institūcijām ir jāstrādā um, pildot uh, mandātu kopā ar dalību valstīm, lai atbildētu uz kopīgiem izaicinājumiem. Eiropas Savienības proaktīvā politika koncentrēta uz atgriešanos pie izaugsmes un nodarbinātības. Monetārās politikas tiek attiecīgi pielāgotas. Arī fiskālā politika un arī valsts izjūta tiek mazināta, pat ja tas ir nedaudz lēnāk nekā um, mēs to vēlētos esošajā ekonomiskajā kontekstā. Mēs vēlamies izaugsmi un darba vietas, aktīvu uh, darba tirgus politiku, jo īpaši ar mērķi cīnīties pret bezdarbu jauniešu vidū. Tādējādi mums arī šis jauniešu, jauniešu garantijas schēma, šī iniciatīva ļoti svarīga. Tagad runājot par uh, ekonomiku ekonomikas un monetārās savienības sociālo dimensiju. Kādā veidā mēs to labāk varam integrēt esošajā ekonomikas pārvaldībā? Piemēram, mēs varam stiprināt uh, sociālās un nodarbinātības dimensijas attīstību Eiropas semestri ietvaros makroekonomikas um, tabulas, salīdzinošās tabulas arī tiks attīstītas. Mm lai sasniegtu šīs procedūras mērķus, tad arī regulāri uh, analizēsim pārskatu sociālās politikas un nodarbinātības politikas, lai identificētu tās politikas, kas vislabāk risina sociālās problēmas un veicina darba vietu veidošanu. Stiprināta monitoringa sistēma varētu labāk arī uh, palīdzēt risināt lielākos izaicinājumus, tiem būtu arī preventīvs efekts, lai risinātu sociālās un bezdarba problēmas. Un papildus tam vēl vairāk arī, protams, varam darīt, lai efektīvi piešķirtu esošos jau finanšu instrumentus Eiropas līmenī ar mērķi samazināt sociālās uh, problēmas tais valstīs, kurās ir grūtības ar pielāgojumiem. Ir nepieciešama nodrošināt arī sociālā fonda nepieciešamo finansējumu, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo izslēgtību. Papildus tam jaunais struktūra fonds arī varētu iekļaut Eiropas monetāras savienības sociālo dimensiju. Šos mērķus mēs varam sasniegt labāk ņemot vērā aspektus, kas ir saistīti ar EMS izvērtēšanu, piešķirot un pārprogrammējot fondus, lai finansētu darba un sociālās politikas, atbalstot katru dalībvalstu atsevišķu rekomendācijām. Un visbeidzot, Eh, ekonomiskās monetārās vienības padziļināšana arī pieprasa eh, lielāku darba mobilitāti visā Eiropas Savienībā. Veicinot vienotā tirgus darbību, lai eh, varētu atbalstīt jaunu darbietu izveidošanu. Samazinot mobilitātes izmaksas Eiropas Savienībā ļaus mums uh, cīnīties pret jauniešu bezdarbu, kas ir īpaši aktuāls uh, konkrētās dalībvalstīs, konkrētās reģionos. Komisija nāk uz klajā ar ļoti nozīmīgām iniciatīvām šajā nozerē. Es ceru, ka jūs to atbild, atbalstīsiet uh, tāpat kā padome. Un visbeidzot, priekšsēdājs kundz, godātie deputāti, mēs arī uh, uzskatām, ka ciešāka, aktīvā, aktīvāka sociālo partneru līdzlības politikas debatēs ir kritiski svarīgi, lai EMS iekļaut savī šo sociālo dimensiju. Ne tikai tādēļ, lai visi piedalītos politika izveidē, bet lai arī mēs varētu nodrošināt šo politiku veiksmīgāku īstenošanu un efektivitāti dalību valstīs stiprinot sociālo dialogu Eiropas un nacionālās līmeņos. Paldies! Euh, Paldies, komisāra kungs! Un tagad uh, vārds Manne kungam, EPP vārdā 3 minūtes. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis, komisāra kungs, jūs pilnīgi pamatot norādījāt uz uh, to, ka mums kopā jāatrod ceļ no recesijas un ka ir nepieciešams, lai dalība valstis viņu līdzdalību ne tikai par to paziņotu, bet arī, lai to īstenot. Es atbalstu Eiropas semestri un iespējas ir plašas, ja tas tiks īstenots. Eiropas parlamentam ir nepieciešama noteikti loma, līdz šim diskusijās šis viedoklis arī ir izskanējis. Uh, tiek runāts par iekšējo tirgu, kas labi darbotos. Taču pretrunā tam, kas tika teikts, ir ļoti stabila eiro iekšējā un arī ārējā vērtība. Tas ir ļoti stabils faktors. Tas arī pozitīvi ietekmē uz ekonomisko attīstību kopumā un darba vietu eksistenci. Ar šo līdzekli ir Eh, iespējams investīcijas, ir eh, iespējams finansēt eh, labklājības un sociālo sistēmu. Secinājums pēc krīzes ir tāds, ka ekonomika, labklājība un sociālā joma ir trīsos, kas ir savstarpēji saistīts un ka viena joma nevar būt skatām attīstīt rauti no citas. No vienas puses taupīšana, no otras puses izaugsme Abi šie faktori ir savstarpēji saistīti un mums mm, jāparāda pilnīgi skaidri, kādas ir šīs arī ideoloģiskās diskusijas dažkārt aizstāv dažas valsts prasa reformas, un šīs reformas, kas sākumā ir bijušas ļoti sāpīgas, un eh, ja eh, pēc taupības pasākumiem līdzekļi tiek investēti izglītībā un nākotnes darbvietu radīšanā, tad es domāju, ka šīs kopējās sarežģītās eh, situācijas var pārvarēt. Dažas valstis saskars ar šo, nepieciešamību, nepiet, šo reformu nepieciešamību, tās nevar mm, pārlieku atvilkt, atlikt. Ir jāstrādā pie darba vietu, pie uh, palīdzības tiem, kas dzīvo nabadzībā, jādod iespēja tiem, kas ir sašķītā situācijā. Nu, piemēram, jauniešu bezdarbs ir nepieciešams garantijas jauniešiem, un tiem cilvēkiem jāpalīdz, kuriem liekas, ka viņi ir izstumti un ka nepiedalās šajā labklājības sabiedrībā. Mums ir finansējuma instrumenti, par kuriem esam lēmuši kopā, ir Eiropas sociālais fonds, ko nedrīkst samazināt, komisāra kungs. Tātad EMS eh, e nesastāv tikai no konkurētspējas starp spēcīgiem uzņēmumiem, kas ir konkurētspējīgi globālā līmenī. Mums ir nepieciešams ilgtspējīgas eh, finanses, ilgtermiņa sociālā politika mūsu dalību valstī jāiesaista cilvēki izglītībā, apmācībā un darba tirgu. Šādi signāli ir eh, jādod un šādi signāli ekonomikas un monetārai savienībai būs to, dos to akceptēšanas pakāpu, kādu tā jau sen ir peldījusi. Paldies! Paldies nākošā runātāja Bereskundze. Paldies, priekšsēdājs kundz, komisāra kungs. Jūs saņēmāt 14. Uh, uh, martā uh, vēstuli ko parakstīja, kas, kurā tika runāts par ceļu kārti kopā ar Rompoju kungu. Tur ir četri virzieni nodefinēti un daži no tiem ir jūsu atbildībā. Uh, Tāpat jūs nesagatavojat šo tekstu par sociālajiem pasākumiem. Mēs to gaidām. Runājot par bezdarbu Eiropas Savienībā, jāsaka, ka jūsu politika ir bijusi neveiksmīga. Un kolēģi klusē par uh, ekonomikas un monetārās savienības sociālā pīlāru, tā norāda uz Barozo kunga neveiksmīgu darbu šajā komisijā. Uh, jūs neievērojat to nesabalansētību, kurā mēs esam. Tas nav tikai makroekonomikas nelīdzsvarotības jautājums, bet pārtrauciet skatīties tikai uz parādiem un tikai uz uh, valsts deficītu. Tāpat šī nesabalansētība ir ļoti nozīmīgs jautājums un darta jāraugās arī uz ASV. Paraugoties uz to, kā ASV ir atjaunojusi savu ekonomiku, tas nenotiek automātiski. Un mēs prasām, lai jūs izstrādājat Eiropas sociālo plānu, jo šī krīze ir skāra sociālo jomu, tā ir ietekmas sociālo jomu joma, un jūs nevarēsiet pārvērt krīzi, neievēršot sociālo aspektu un automātiskus jautājumus un, un uh, definējot minimālo bezdarba balstu. Uh, mums ir nepieciešama ekonomiski skaidra pasākumi, kas ļauti mums šo makroekonomisko nesabalansētību pārvarēt. Jūs to nespējat ar līdzšinājām politikām. Pēc otrā pasaules kara mēs saskārāmies ar uh, plašu krīzi, tikpat plašu kā šodien, un uh, pateicoties Valfersteit uh, palīdzībai mēs pārvarējām to. Uh, Un ja Borozo kungs gribētu to uzklausīt, tad ir jāizveido uh, līdzīgs uh, pasākums. Tas nenotiek automātiski, ka mēs prasam uh, ne no jums, jo mēs jums neuzticamies, ka jūs to varēsiet izdarīt, bet no komisijas kopumā, ka tā varēs izveidot automātisko stabilizators un tādus pasākums, un ne tikai mānrakstos, bet tā ir ideja, ko Atteicāties īstenot šai komisijai ir jāsagatavo darbs, kāds būs nākošai komisijai, sagatavojot zaļo grāmatu, lai nākošā komisija varētu veiksmīgi darboties. Paldies! Paldies nākošā runātāja Harkins kundze. Chairman. Paldies priekšādātāja komisāra kungs. Manuprāt, ir atzīts, ka sociālajiem pīlāram ir ļoti liela nozīme, bet tas vairāk noticis vārdos, nevis darbos. Janvārī komisija atzina, ka sociālā dimensija ir būtiska Eiropas projektam un sabiedrības atbalstu var garantēt tikai tad, ja gan leģitimitāte, gan solidaritāte eh, tiek ievērots, īstenots vienlaicīgi. Mēs runājam, dzirdam par fiskālo uh, uh, uh, disciplīni, bet ko mēs varam pateikt tiem, kuru konti ir Kiprā, un ko teikt Grieķiem, kam nav pieejas veselības aizsardzībai, vai daudziem, daudziem bezdarbniekiem citās Eiropas valstīs. Kas notiek ar globalizācijas fondu? Padomē, joprojām ir bloķējošs mazākums un uh, budžeta uh, diskusijās mēs mēģinām panākt progresu, bet tas neizdodas. Ko teikt par fondu, kas ir domāts pārtiks sagādē visnabadzīgākajiem? Arī šeit progresa nav. Cilvēki tiešām, kas regulāri, kuri regulāri nevar iegādāties pārtiku un dzīvo Eiropā. Um, ko mēs varam pateikt, kādas secinājumus izdarīt par Eiropas sociālo modeli, ja problemātiskos jautājumos uzliekam atbildību tikai dalību valstīm. Gan iekļautība, gan sociālais fonds, tas vairāk ir tādas, tādā rekomendāciju formā, bet kādu signālu mēs raidām jauniešiem Eiropā? Eiropas institūcijas nesadarbojas. Uh, lai risinātu problēmas. Komisāri, jūs runājat pareizi, mums ir jādara tas, kas nepieciešams, lai pārvarētu bezdarbu, bet ja mēs pastamies, kas notiek, tad tiešām plājas starp vārdiem un darbiem ir ļoti liela. Lūdzu, Kornelisens kundze. Voorzitter. Komisār... Paldies, priekšēdētāji, komisāra kungs. Andorkungs uh, uzsājās ar uh, tādu ļoti iedvesmojošu uh, runu un citēja Habermās par nākotnes plāniem. Es pilnībā viņam piekrītu. Jo ja mēs tagad trīs gadus esam lielāku, plašāku tādu budžeta disciplīnu prasījuši un citus pasākums, tad esam tajā pašā laikā solidaritāti aizmirsuši. Tajā pašā laikā es atbalstu. Uh, um, pasākums, uh, kas ir uh, vērsti uz uh, pret tādu sociālo um, negatīvo ietekmju uh, ignorēšanu. Mums ir uh, jāpārvar uh, ne tikai ekonomiskās problēmas, bet arī uh, jāstrādā pie sociālo nevienlīdzības uh, aspektu mazināšanas. Žēl, ka uh, komisija līdz šim nav tam pievērsusies. Uh, mēs uh, prasām ļoti no, noteikti sociālus standarts, jāstrādā ne tikai pie bezdarba mazināšanas un uh, budžeta jautājumiem, bet arī pie citiem. Tā kā dalībvalsts pat labam tiek novērtētas, tas ir vairāk vērsts uz uh, citiem. Uh, Uh, citiem vērtēšanas kritērijiem netiek vienmēr ievērots bezdarbs un arī sociālajie jautājumi. Es prasu divus procesus. Pirmais no tiem ir, lai novērstu uh, nelīdzsvarotu attīstību, ir jābūt ļoti skaidriem uh, instrumentiem, lai veicinātu ekonomiku un sabalansēta situācija ir nepieciešama arī augstāko robežu noteikšanas pasākumu, ir jā. Ja, rīkojas sabalansēt. Es gribētu zināt, kādi plāni ir komisijai, kādas plānas komisija īstenot, vai sociālais pīlārs būs drīzāk simbolisks, vai komisija sadarbosies ar parlamentu, lai to konkrēti īstenotu, lai sastādītu skaidru, integrētu um, kritēriju um, kopumu, samazinot um, nabadzību un bezdarbu, kam jābūt centrālajiem jautājumiem. Paldies! Nākošais runātāja Bizoto kundze. Paldies, 15. maijā publicētie dati ir ļoti skaidri. Ehm, ekonomika samazinās un Eiropas Savienībā ir iestājusies garākais recesijas periods kopš vienotās valūtas ieviešana. Krīze un ehm, eiro um, slīkšana Eiropas Savienība vēlēju, domāju, kā tā at. Uh, tā varēs izlāt Eiropas Savienību un pilsoņus ar taupību. ir slimnīcas, kurā nav pat vairs pieejams zāzi. Itālijā ļoti sep, mēram 7 miljoni iedzīvotāji dzīvo nabadzībā. Manā Veneto reģionā 78 tūkstoši iedzīvotāji ir nabadzīgi. Spānijā viens no astoņiem cilvēkiem dzīvo nabadzībā. Es runāju par ļoti nopietnām konkrētām situācijām. Dažos gadījumos tās ir traģēdijas. Um, Itālijā katru dienu kāds uzņēmums, kas bankrutē, cilvēki, kas izdara pašnāvības. Lai varētu Eiropas Savienībai sniegt nekādu nākotni, tad institūcijām ir jārīkojas un nevis jānodarbojas tikai retoriku. Jācīnās, lai varētu bloķēt savvaļas uzņēmumu pārvar, pārcelšanu savus aktīvis citām vietām, lai varētu atbalstīt i, i mūsu nacionālo industriālo un amatniecības uh, Uh, darbību. Paldies, Matijas uh, kundze Goja. Paldies, priekšsētājs kundze, komisāra kungs. Nu, bet uh, runāsim taču godīgu valodu. Piecus gadus apkarojot krīzi, mēs aizvien vēl domājam, ka sociālais pīlārs ir nozīmīgs, taču tas ir tāds sociālais balansa zaudējums. Nu, tautas burtiski tiek aplaupītas un uh, Uh, algas, pensijas samazinās, sociālā aizsardzība, tās apjoms samazinās, viss samazinās uh, un līdzekļi plūst finanšu, uz finanšu tirgiem. Rezultātā ir uh, mazāka vienlīdzība, lielāks bezdarbs. Tāda ir situācija. Un katreiz, kad komisija un valdības runā par izaugsmi un par darba vietu radīšanu, mēs pretēji šiem paziņojumiem katru dienu lasam to, ka esam sasnieguši maksājumu maksimālos rādītājus bezdarbam. Ir aizvien vairāk cilvēku, kam nav darba. Tāda ir realitāte. Lūdzu, pārtrauciet mistificēt šo Eiropas projektu. Mums ir ne tikai tirgi, bet tieši cilvēki ir nepieciešami. Tautas nevar pilnīgi visu panest. Tas ir jautājums, par ko ir jārunā. Ir nepieciešama līdzekļa un politiskā griba. Visādi citādi politiskais projekts netiks īstenots. Nākošā runātāja Ferēras kundze. Priekšsādātājas kundze, komisāra kungs. Eiropas Savienības iekšējā nevienlīdzība ir skaidri redzama bezdarba rādītājos. Grieķija 62. Uh, uh, procenti, Spānijā 57, Portugālē 40% jauniešu bezdarbs. Tā ir katastrofa, kas izrietna no nepareizas politikas. Bet tas arī ir pamats tam, ka šī iekšējā asimetrija aizvien pieauga. Tam ir divi iemesli. Īstermiņā nav eh, iespējams izmantot valstu finanses. Uh, Uh, lai uzlabotu situāciju, jo samazinās nodokļu ieņēmumu valstīs. Vidus termiņā to arī ir grūti izdarīt, jo cilvēkiem nav darba un viņi bieži vien izceļo. Tādēļ mans jautājums, kad komisārs šeit parlamentā iesniegs tos dokumentus, kādi viņam ir jāiesniedz, uh, sekojot 2012. gada Eiropadomas secinājumiem, proti sociālais uh, pīlārs, kas ļoti skaidri nodarbojas ar bezdarbu, ar jauniešu bezdarbu, ar nabadzību un, pār, un šo trūkumu pārvalēšanu. Um, šie um, faktori jau nevar tikt samazināti. Šeit ir jāanalizē situācija dalībvalstīs. Un tas ir tāds iekšējs, mainīgais, tas nav vienkārši politikas piemērošanas jautājums. Paldies, Bilbao Barandika uh, skundzes pat labam nav zālē, tādēļ dodu vārdu Blūmu kungam minūte 30. Um, Paldies, priekšādātājs kundze. Ir ļoti interesanti klausīties šīs debates. Šķiet, ka mēs te iedomājamies, ka mums ir tāds liels koks, kur vajag papurināt un nauda birst. Mēs runājam par bezdarbu un viss jau ir pareizi, bet kāpēc? tas ir tā radies. Mums ir gan korporatīvā, gan sociālā labklājība, kas izpaužās ļoti riskantā eksperimentā. Mēs uh, maksājam veseliem jauniem vīriešiem un sievietēm par to, lai uh, viņi nestrādātu un vienkārši uh, tērējam naudu, lai mūsu ekonomika nonāktu ar vien lielākā stagnācijā. Uh, Mums ir milzīgi apdrošināšanas uh, monstri un citi starpnacionāli uzņēmumi, kuri, kuries ir vērojama izaugsme, bet mēs cenšamies par varēm pārvarēt, apturēt izaugsmi. Mums nav reāla kapitālisma, mums ir tāds uh, dīvains kapitālisms Man ir uh, draugi, kuriem piedara uh, zeme Anglijā un kas saņem uh, naudu tikai par to, ka viņiem ir šī zeme. Protams, ka ir cilvēki, kas cieš no tā, ka nespēja iegādāties pārtiku. Tas viss ir saistīts. Jauniešiem beidzot jāķers pie darba. Paldies! Paldies, Blomkungs, Tūsas kungs, lūdzu! Paldies. Eh, Eiropas eh, ekonomikas un monetārā savienība um, ir pretrunā ar tautas un darbņēmēju interesēm. Um, tā ir uh, monopolu stiprināšanas uh, mašinērija un uh, monetārās un ekonomikas savienības sociālais pīlārs tāds nemaz nepastāv. Tas nav savienojums ar uh, Eiropas Savienības uh, raksturu. Uh, Šeit mums jādomā par um, nodarbinātību un par sociālo nodrošinājumu. Kā tad to var nodrošināt ar šīm uh, nabadzīgajām algām? Miljoniem cilvēku dzīvo zem nabadzības robežas, tauta mirsta badā Eiropas Savienībā. Un uh, um, Eiropas ekonomikas un monetārās savienības pārveide um, nenotiek uh, lai uzlabotu tautas stāvokli, lai aizstāvētu viņu pozīciju un darbņēmē pozīciju pret monopoliem. Te netiek domāts par vienkāršiem pilsoņiem. Tas, ka um, ekonomikas mandarējai savienībai jānodrošina labklājība, lai būtu sociālāka savienība. Uh, Eh, lai tā nebūtu kapitāla alianse, bet eh, tautu vienotība, tas eh, nav iespējams, tas mm, nav pieļaujams. Paldies, tagad Serkas kungs, divas minūtes, lūdzu. Paldies. Komisāra kungs, visu cieņu un tomēr gribētu teikt, ka jūsu klātbūtne un jūsu teiktais mūsu satraukumu vēl pastiprināja. Uh, ir sociālā krīze, un eh, mēs no komisijas eh, bijām gaidījuši vismaz kādu atbildīgu komisāru un arī, ka kāds no padomas tiks nosūtīts. Uh, um, tas uh, nav pieļaujami un um, arī sociālā dimensija patiesībā nepastāv. Mums ir nepieciešams uh, skaidrs uh, darba grafiks vēl pirms samita jūnijā. Tiek vienkārši runāts, stāstīts uh, un mēs vairs neko neredzam un nesaprotam, kas te notiek. Komisijas kolēģijā kaut kas ir iesniegts, bet tas vēl nav publicēts. Komisija joprojām nesaprot, ka šī ir izšķiroša dramatiska situācija, ka sociālais uh, pīlārs uh, uh, iet pretrunā ar uh, visu loģiku. Mums ir uh, arī jāapzinās, ka uh, nu, pieprasījuma samazinājums novedīs pie lielāka bezdarba. Uh, un um, dalībvalstīs ir finanšu krīze, tiek sagrauts sociālais kapitāls Eiropas Savienībā. Komisāra kungs, mēs vēlamies, lai mūsu jaunieši varētu mācīties un iegūt profesiju savā valstī un strādāt savā valstī. Mēs nevēlamies situāciju, kurā uh, virknē iz viena problēma aiz otras uh, uh, sabiedrībā un politikā Mums ir nepieciešama sociālās pārvaldības politika, kas tiktu likta vienā līmenī ar ekonomikas pārvaldības politiku. Un um, tas uh, ir uh, jāpieņem. Mums ir nepieciešama sociālā uh, dimensija, pareizas uh, politikas, uh, kas būtu saprātīgas, stabilas politikas. Uh, Nākotnē mums ir nepieciešama sistēma, kurā sociālajie aspekti tiktu ņemti vērā, tā kā to prasa līgums. Paldies, tagad Koferatī kungs, vienu minūti. Grēcija prezidentes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Šī ilgā krīze nozīmē mums divas problēmas - bezdarba pieaugums no vienas puses un nabadzības pieaugums visur pasaulē. Cilvēki nevar normāli dzīvot un funkcionēt, arī mūsu pasaules daļā. Un varētu gadīt, ka komisija mēģina atrisināt abas šīs problēmas, bet komisija tā nedara. Nodarbinātība mums ir nepieciešams uh, izveidot konjunktūras programmu, bet uh, mums tas neizdodas. Mums nepieciešami jauni instrumenti, lai palīdzētu visneaizsargātākajiem, kas tiek um, vienkārši izmesti no darba tirgus. Mm, bez sociālās kohēzijas, uh, īpaši šeit pie mums, uh, mēs uh, vienkārši iesim bojā visi. Es, diemžēl, komisijas paziņojumā neredzu neko kas eh, ietu pareizajā virzienā. Reņģie kundze tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es teikšu taisni bez aplinkiem. Mums ir nepieciešams šis sociālais pīlārs. Tas mums ir vajadzīgs tagad. Eiropas Savienības valstis um, kļūst aizvien ašķirīgākas, um, trūcīgas valsts kļūst vēl trūcīgākas, um, bagātas vēl bagātākas. Um, Mēs neko tajā nevaram labot. Ļoti labi, komisāra kungs, um, ka jūs ar mums runājat, bet būtu labi, ja arī sociāla lietu komisārs būtu šeit. Arī sociāla lietu ministri vairāk jāiesaista un arī ekofin padomas ministri. Ļoti žēl, ka padomas pārstāvi šodien nav. Sociālais pīlārs ir um, investīcija gal galā. Mēs runājam par to, kas uh, jādara, un pagaidām te ir vērojama liela deficīta. Neko lielu mēs neprasām, tā nav revolūcija, kas mums vajadzīga. Mums ir nepieciešams īstenot Lisabonas līgumu, un mums jāizveido sociālā uh, tirgus ekonomika. Paldies Reņģē kundze un tagad Darden kungs. Paldies priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, es arī priecājos par um, sociālo pīlāru kā tādu un tā ieviešanu. Uh, Tas mums ir nepieciešams, lai veidotu līdzsvaru starp um, ekonomisko un sociālo politiku, lai panāktu vairāk solidaritātes mūsu pilsoņiem. Bet šeit mums uh, daudz vēl ir jāstrādā. Mēs uh, pieprasam šo pīlāru nu jau vairākus gadus. Um, Mēs vēlamies cīnīties pret nabadzību, mēs vēlamies minimālās pensijas, vēlamies minimālās algas, un īpaši Vācijā. Es arī jautāju komisijai, kā tā vēlas apkarot sociālo dempingu un šādi palīdzēt Eiropas darba tirgumu. Pagaidām Eiropas politika šeit nav ideāla padomu un komisija nevienmēr atzīst, ka viņam nav taisnīga, ka viņam nav taisnība. Es brīnos, cik laika būs jāgaida, kamēr mums tiešām būs šis taisnīgais sociālais pīlārs. Paldies, Gutieres Prietokungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs eh, diskusijas sākumā teica, ka komisija saprot, eh, ka sociālajā jomā jāveic vairāk. Tad jau jūs uh, kaut ko darāt šajā virzienā. Bet, manuprāt, jūs īsti neapzināties uh, problēmas uh, dimensijas. Pilsoņi sagaida, ka mēs palīdzēsim viņam izkļūt no krīzes, bet mēs nemaz nesaprotam, kas būtu nepieciešams pilsoņiem. Uh, jo jūs piedāvājat tādu rīcību, kas eh, iet pretrunā ar eh, pilsoņu vajadzībām, kas eh, tikai sāsina sociālās nevienlīdzības. Jums pietrūkst elementārās koordinācijas, un jūs arī nepildāt solījumus, kas tika doti parlamentam sociālajā jomā un algu jomā. Uh, ne, nemaz pat priekšlikums, paziņojums vēl nav sagatavots no komisijas puses. Parlaments nevar šādu komisijas rīcību pieņemt. Mēs vēlamies diskusiju par sociālajiem indikatoriem, par stabilizatoriem, par minimālām algām, par fondu kohēziju un konkurētspējai. Lūdzu, nestāstiet uh, mums par to, ko jūs darat sociālajā jomā vairs, bet dariet kaut ko. Paldies, un tagad vārds Parvanos kundzei. Paldies, komisāri. Ekonomikas un monetārā savienība ved mūs uh, uz uh, sociālā modeļa stiprināšanu, un tas ir viens no mūsu Eiropas Savienības mērķiem. Tas ir veids, kā mums progresēt. Mūsu Eiropas Savienība ir balstīta uz vērtībām, un galvenais ir cilvēki, un tāpēc sociālās kohēzijas princips ir sasaistāms ar citiem jautājumiem, lai izveidot mūsu stratēģiju 2020. Ekonomiskā monetārā savienība ir tikai vēl viens instruments, lai saglabātu šo te konstrukciju, lai to noturētu. Mums ir uh, jācīnās pret finanšu spekulācijām un sociālo dempingu. Jā, mums ir nepieciešama taupība un samazinājuma, bet tajā pašā laikā mums ir nepieciešama tāda Eiropa, kas dotu saviem iedzīvotājiem 27 dalību valstīs vairāk nekā tie dzīvē būtu pelnījuši. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam izdarīt tikai cilvēciskā līmenī, ar uzticību, ar darbu. Mums ir daudz kopīgu vērtību, mums ir nepieciešama arī daudz kopīgu instrumentu, lai panāktu šo vērtību īstenošanu. Mums ir eh, jābauda mūsu daudzveidība un jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti. Es esmu dzirdējusi no jums šodien to, ka mums ir vajadzīgi instrumenti, bet lūdzu neaizmirstiet cilvēks, kas šajā situācijā ļoti cieši. Paldies! Turpināsim ar brīvo mikrofonu. Un uh, pirmā runās um, kolēģe no Polijas. Paldies! Sociālais aspekts Eiropas integrācijā dažkārt ir netiek apspriests, jo bija nepieciešams sakārtot finansiālo situāciju. Mēs pievērsāmies galvenokārt krīzes profilaktiskajos pasākumos, bet tas beidzās ar sociālo krīzi, kas var tik novērota gan Spānijā, gan Grieķijā un citviet. Mums ir jāīsteno labāka sociālā politika un sociālās investīcijas. Tas ir strateģiski svarīgi divi apsvērumi dēļ. Pirmkārt, ir uh, jāatgūst ekonomiskā izaugsme Eiropā īstermiņa rīcībai ir jāiet roku rokā ar Eiropas stratēģiju sociālajām investīcijām. Turklāt sociālā kontrola ir eh, jāizveido līdzīgi, kā tas ir darīts ekonomikas jomā, tā lai dalība valsts īstenotie pasākumi tiktu labāk kontrolēti un uzraudzīti. Otrakārt, Eiropas Savienība nevarēs labi darboties bez sociālās konverģences. Mēs eh, saprotam, ka tas, kas agrāk bija nāca mums par labu, tagad ir tiek saukts par sociālo dempingu, un tas savukārt noved pie protekcionismu. Ja jūs vēlaties veicināt mobilitāti Eiropas Savienībā, tad ir jārada instrumenti dalībvalstu attīstībā ilgtermiņā, jo tas mums dos labāku sociālo konverģenci. Paldies! Paldies, un tagad Prendorgasts kundze. Kolēģi komisārs eh, Rēns vēlas mums eh, lai mēs īstenotu visiem vienādu taupības politiku, bet eh, tas ne tikai ir pretrunā ar rezultātiem, tas arī nāk par, par sliktu. Protams, mums ir ekonomiskā stagnācija un uh, nepanesams bezdarba līmenis, un tas viss ir sēkas šai nepareizajai sistēmai, kā tika glābta finanšu sistēma. Divpusējie līgumi pasākums starp dalību valstīm priekšsēdētājiem. Kundze, vai jūs lūdzu varētu lēnāk izteikties, jo uh, tulk jums netiek līdzi? Slow. Lēnāk, turpina runātāji. Konkurētspējas instrumenti, kas ir balstīti uz divpusējiem līguma attiecībām starp komisiju un atsevišķām dalību valstīm, uh, kaitēs mūsu demokrātiskajai pārskata atbildībai un tiek ignorēta arī šī parlamenta loma. Ekonomiskās politikas orientācija it kā ir pārvērtusi šo sistēmu par tādu kā eh, sistēmu, kas liek eh, samazināt eh, algas un tā tālāk. Sociālais pilārs ekonomiskajai monetārajai savienībai būtu tāds, kurā tiktu izlīdzsvarot situācija. Protams, valdības nedarbosies solidāri un tāpēc nekāda stabilitāte nevarēs eh, rasties no šādas taupības. Paldies Brendergastas kundzei un tagad Paškas kungam vārdu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Eiropas Savienība ir suverēna valsts savienība, kas ir radījušas koordinētu politisko un ekonomisko uh, Eh, bāzi balstoties uz līgumu. Komisijas ierosinātie pasākumi attiecībā uz Eiropas monetāro savienību ir eh, domāt tam, lai šo te būtisko saglabātu un tiem nevajadzētu traucēt nacionālajiem parlamentiem brīvi lem par savām ekonomikas un sociālajām politikām. Uh, Fiskālā un ekonomiskā savienība, kā to ierosina Francijas prezidents, nevar tikt īstenota neizmainot Lisabonas līgumu, bet tas nozīmē to, ka mūsu iedzīvotājiem būtu tam jāpiekrīt. Taču uzticība Eiropas projektam uh, ātri vien mūsu valstīs iet zudībā, un iedzīvotāji aizvien vairāk uzskata, ka viņu valdības un parlamenti ir kompetentāk risinot savas iekšējās problēmas. Izskatās, ka uzmanības pievēršana centralizētajai lēmumu pieņemšanai neiet rokā ar mūsu iedzīvotāju domām, un tāpēc mums varbūt vajadzētu meklēt tādu labāk harmonizētu sadarbību starp dalību valstīm. Paldies! Äh, frau präsidentin herr kommissar! Äh, priekšsēdētājas kundze komisārkungs mēs nesen saņēmām um, nobela miera prēmiju un nevis tikai par pagātnes sasniegumiem bet galvenokārt arī par šo izaicinājumu ka arī nākotnē eiropā jānodrošina miera miers un uh, tam priekšnosacījums ir sociālais miers sociālā kohēzija Komisijā jums ir atbildes uz šiem jautājumiem, ir dokuments par investīcijām veselībā, un tur tiešām ir ļoti daudz uh, ieteikumu, kas varētu veicināt Eiropas sociālo kohēziju un to, ka investīcijas tiek mm, du, veiktas uh, cilvēku veselībā, darba spēkā, un tās ir arī investīcijas ekonomikā un arī eh, sociālajā kohēzijā bet tas, ko jūs darāt dien dienā, ir pretrunā, pilnīgi pretrunā ar šo dokumentu, ko paši esat sastādījuši. Jūs aicināt eh, dalību valstis samazināt izdevumus sociālajā un uh, veselības jomā. Tā vietā, lai veicinātu šādas programmas, lai investētu uh, sociālā kohēzijā, veselībā un darba spēkā. Uh, dokuments pastāv, tikai jūsu griba ir nepieciešama, lai to īstenot. Paldies, un tagad uh, Jākons arī kundz pēdējā. Arvoisa puheenjohtaja, juuri... Priekšsēdētājs kundze ir ļoti uh, svarīgi, lai saglabātu MS, uh, pilnībā ņemt vērā sociālo dimensiju. Dzirdējām jau, ka Mēs līdz šim um, sociālo dimensiju nesam pietiekami ņēmuši vērā. Un acīm redzot, mūsu uh, konkurētspēja arī ir atbild, atbi, atšķirīga no tā, vai varēsim saglabāt mūsu sociālo modeli, jo vairāk uh, mēs uh, redzam, ka cilvēki tiek izstumti, jo vairāk uh, Um, vājinās mūsu ticamību, mēs kļūstam vājāki. Rēna kungs uh, vēlas veidot stiprāku, vienotāku, demokrātiskāku Eiropas Savienību un lai tā būtu sociāli ilgtspējīga. Un es uh, sagaidu un es ceru, ka tagad mēs saņemsim priekšlikums par sociālo dimensiju EMS un ka tie būs konkrēti priekšlikumi. Paldies, tagad vārds komisāru kungam. Priekšsēdētājs kundze. Paldies. Mani lūdza komisārs Barozo un komisārs Andors novadīt šīs politiskās diskusijas. Man bija mm, jāizmaina mans darba grafiks Briselē, lai to izdarītu. Man šobrīd jāgatavo rekomendācijas nākamajai nedēļai, bet es uzskatu, ka sociālās lietas nodarbinātības politika ir kaut kas ļoti svarīgs. Un sociālā dimensija ekonomikas un monetārajai savienība ir vitāla lieta. Es komentēšu dažus um, jūsu izteikumus. Sākumā izskanēja komentārs par eh, sociālo dimensiju mūsu ekonomikas politikām un pārvaldībām. Jūs jau zināt, kāds ir aptvērums mūsu šī brīža instrumentiem un arī rezultātu tabulam ir iekļauti sociālie indikatori, kas palīdz eh, saprast eh, sociālās nelīdzvarotības, eh, kas šobrīd pastāv tirgu, un palīdz arī saprast, ko darīt un kā rēģēt ar kādiem ekonomikas politikas pasākumiem vislabāk rīkoties. Šādi mēs uzlabojam redzamību ekonomikas politikam, pieņemot svarīgus lēmumus, kas ietekmēs eh, dalībvalstis un visu Eiropas Savienību. Turklāt eh, tas palīdz stiprināt eh, sociālās un ekonomiskās politikas monitoringu, lai pieņemtu pareizus lēmumus īstajā brīdī. Mēs jau daudz ko esam iemācījušies. Eiropas Savienība līmeņa atzīmes, paraugu prakses apmaiņa, uh, Tas viss eh, jau pastāv, tiek eh, iestrādāts eh, nodarbinātības koordinācijas mehānismus, tas palīdz rēģēt ex ante. Varētu ekonomiskās un monetārās savienības ietvaros vēl pastiprināt sociālo dimensiju. Tas noteikti palīdzētu sarežģīto reformu veikšanā īpaši tām dalībvalstīm, kas eh, uzsākušas sarežģītas pensiju reformas. Un tam noteikti nāktu par labumu mūža izglītības programmas, lai labāk apmācītu vecākā gada gājuma darbiniekus. Daudzi no jums eh, runāja par sociālo dimensiju kā tādu. Šeit nopietna loma ir sociālajiem partneriem, to iesaistīšana, viņu līdzdalība, politikas debatēs, um, viņu līdzdalība politikas lēmumu pieņemšanā. Tas viss varētu uzlabot uh, politikas efektivitāti un koordinācijas līmeni Eirozonā. Par sociālo partneru iesaistīšanu nacionālajā līmenī Tas arī ir izšķirošs elements, un tas ir jāattīsta tālāk, bet tas ir, tā ir dalība valsts atbildība. Iesākumā, es jau teicu, mums jādara viss, lai apkarotu nodarbinātības krīzi. Eiropas Savienībai īpaši jauniešu bezdarbs sagādā problēmas, un šeit mums nepieciešamas īstermiņa iniciatīvas un politika, lai palīdzētu jauniešiem. Mums ir jauniešu garantiju schēma Eiropā, mm, kas balstīta uz paraugu praksēm un kas dot labus rezultātus jau kādu laiku Skandināvijas valstīs. Jauniešiem ir garantēta iespēja saņemt darba vietu vai izglītības vai apmācības vietu uzņēmumā, un tas uzlabo nodarbinātības izredzes un palīdz atgriezties darba tirgū. Tieši šāda veida paraugprakses, manuprāt, var izmantot visur Eiropā. Mums jāfokusējas uz uh, jauniešu garantiju schēmām un jāpiedāvā tās plašāk nākamajā posmā, finanšu posmā, komisija ierosina vismaz 25% no kohēzijas fonda piešķirt sociālajiem fondam un palielināt budžetu līdz 84 miljārdiem eiro sociālajiem fondam. Tas ir palielinājums par 10%. Un šādi sociālajiem fondam būs vairāk iespēja veicināt uh, mūža izglītību, kohēziju, sociālo iekļaušanu un uh, nabadzības apkarošanu. Turklāt tika piedāvāts, ka vismaz 20% no visiem Eiropas sociālā fonda resursiem tiktu iztērēti sociālās iekļaušanas veicināšanai un nabadzības apkarošanai. priekšsēdētājs kundze, es turpināšu somu valodā, jo jākonsāri kundze man uzdeva ļoti svarīgu jautājumu. Viņa teica, ka mums nevajadzētu nevajadzētu sociālajai dimensijai pretstatīt ekonomisko dimensiju. Es to noteikti nedarītu. Mūsu sociālā situācija ir atkarīga no veiksmīgas ekonomikas, no nodarbinātības, no darba vietām. Vienlaikus mums jārūpējas par tiem, kas ir vismazāk aizsargāti, lai viņi arī tiktu integrēti darba tirgu. Abas dimensijas uh, vienādi uh, jārespektē. Un sociālā dimensija ekonomikas un monetārajā savienībā tiešām vitāla. Nu, līdz ar to diskusija tiek slēgta. Voilà qui clôt le débat euh, à ce stade et la séance. Diskusija tiek slēgta. Mēs sāksim balsot pulksten 12. un pagaidām sesija tiek pārtraukta.